Pan prezident. Dámy a pánové, denní zasedání. Dāmas un kungi, turpināsim darbu. Vakardienas, vakardienas dokumenti un protokoli ir pieejami, vai jums ir kādi komentāri par uh, šiem tekstiem? Es skatos, ka neviens neprotestē, nu tad līdz ar to protokols tiek uzskatīts par pieņemtu. Un tagad varam izskatīt jautājumu, kas ir saistīti ar cilvēktiesību pārkāpumiem, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem, un ir paredzēts uh, diskutēt neilgāk par vienu stundu. Un pirmais jautājums šodienas diskusijai ir cilvēktiesības stāvoklis Irānā, jo īpaši masveida nāves soda izpilde un blogera satara Behešti nesenā nāve. Un pirmais mūsu runātājs ir uh, ziņojuma uh, referents Romēvā Iroeda kungs. Paldies, cilvēktiesību situācija Irānā pasliktinās. Ļoti daudzi spīdzināšanas, medicīniskas nevīžības, nāvis gadījumi Irānas cietumos ir dokumentēti. Eh, pēdējais gadījums ir 35 gadu vecs eh, blogeris, kurš tika 30. oktobrī arestēts, to īstenoja Irānas e, kiberpolicija. E, tika konfiscētas viņas personiskās lietas, viņa tuvinieki saņēma, e, mēģināja saņemt informāciju un aresta iemeslus bet nekādas eh, atbildes netika sniegtas līdz 6. novembrim, eh, kad policijas amatpersonas eh, darīja zinām, ka blogeris ir miris apcietinājumā. Nekāda skaidrojuma par viņu nāves apstākļiem netika sniegti. Tāpēc šajā rezolūcijā mēs pieprasām veikt nekavējošu izmeklēšanu satara Behešti nāves apstākļiem un aicinām saukt pie atbildības amatpersonas, kas ir vainīgas. Tāpat arī mēs atz, aicinam atzīt ģimenes tiesības, noskaidrot viņa nāves apstākļus. Ir jāatgādina, ka 22. oktobra eh, nāves sots, kas izpildīts desmit irāņiem saistībā ar uh, narkotikām, kur, kā mēs zinām, viņi nesaņem tiesības uz taisnīgu tiesu un tika spīdzināta aizturēšanas laikā. ir šajā sakarā jānorāda, ka šajā sakarā mēs aicinām Irānas eh, varas iestādes apzināties, ka aizturētāji nedrīkst pakļauti nekādai eh, spīdzināšanai, ka viņiem ir tiesības uz medicīnisko aprūpi, ja tāda ir nepieciešama. Tāpat arī eh, Jāatgādina, ka Irāna ir parakstījusi starptautiskos cil cilvēktiesību dokumentus. Lielas paldies, un tagad lūdzu Paška kungs. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisār. Uh... Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, mēs visi zinām, ka Irānas režīms netiek galā ar savām uh, cilvēktiesību normām. Šo, šīs valsts cilvēku tiesības tiek pārkāptas, un arvien biežāk mēs par to varam dzirdēt arī ziņās. Režīma kritiķi tiek vajāti, un spīdzināti un paliek ārestā un apcietinājumā ilgāku laiku. Nu, kā jau tika minēts, ir gadījumi, kad, uh, kad izmeklētāji izmanto savas tiesības nepareizi. Runājot konkrēti par satara behešti nāvi, kā arī satara sedī gadījumu, tad mēs varam teikt, ka režīms ir apsolījis, ka izmeklēšana notiks, ka viss tiks pārbaudīts un, un joprojām ir tā, ka joprojām arī citi desmit cilvēku, kas ir režīma pretinieki, joprojām tiek vajāti. Un, manuprāt, mums ir nepieciešams darīt visu un izmantot visas demokrātīšas vīrus un visas instrumentus lai tas vairs nenotiktu. Paldies, un tagad lūdzu Dekaizeres kundzi, jums ir pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs varam daudz saprast par Irānu, pāram sacīt, ka lūk valsts, ar kuru ir jāved sarunas, mēs varam ļoti daudz ko izprast, bet neizprotu režīma nežēlība attiecībā pret cilvēktiesībām. ievērojami ir pieaudzis nāvis sodu skaits. Šis blogeris, kurš ir miris aizdomīgos apstākļos, un mūsu atkārtotie aicinājumi tikties ar Sakaro balvas laureātiem ir palikuši bez to virzības. Es aicinu irādas eh, lemējiestādes, ņemot vērā mūsu no, eh, nodomus eh, pastiept viņiem roku, aicinu ievērot viņas cilvēktiesības. Es, Vēlētos decembrī atzīmēt Sakraubalvas eh, saņemšanu, kas šodien ir, šobrīd viņi ir eh, īstenot badastreiku, un šie abi laureāti ko mēs neesam izvirzījuši nevis pret Irānu, bet tāpēc, ka viņi pārstāv cilvēktiesību ideālus. Paldies! Un tagad nākošais uz vienu minūti Stevenson kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Irānas fašistiskais režīms ir Gazas jols uz problēmu izmantojis kā aizsegu, lai veiktu nāvs sods izpildes un cits pārkāpums. Vairāk kā 80 eh, cilvēkiem ir izpildīts nāvs sods pēdējo desmit eh, dienu laikā, bet tas veido tikai mazu daļu no 120 tūkstošiem vairāk cilvēkiem, kas sodīti ar nāvu pēdējo 30 gadu laikā. Man šeit ir vesels krājums. Pirmais no krājumiem ar 20 tūkstošu vārdiem pilsoņiem, kam izpildīts nav sots, kas bija pret valdību. Un ir absolūti nepieņemam, ka mēs mēģinām pagājušajā mēnesī sūtīt draudzīgu delegāciju uz šo slepkaunicisko režīmu. Un vienīgais e, iemesls, kāpēc tas nenotiek, ir tāpēc, ka mēs e, piešķīrām Sakaro balvu Nasrinai Satudē kas eh, sesto dienu jau turpina bada streiku un ir kritiskā veselības stāvoklī, uz eh, šādu fašistisku režīmu valsti mums draudzīgas delegācijas nav jāsūta. Paldies! Tagad divas minūtes Esai kundze. Arvoisa puhemies, hyvä komissaari. Ir... Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Irānas valdība pārkāpj cilvēktiesības un arī pārkāpj pamatiesības Un šobrīd mēs diskutējam ne tikai par konkrētu situāciju, kurā atrodas Satara Behešti, kas ir miris apcietinājumā tādēļ, ka pauda savu politisko viedokli, vienkārši Facebookā kritizē Irānas valdību. Šeit mēs runājam par ļoti nopietnu situāciju, kad cilvēki un organizācijas nevar īstenot savas cilvēktiesības Behešti kunga nāve piesaistīja pasaules uzmanību tam, cik ļoti slikta situācija ir Irānā. Un ļoti svarīgi saprast, ka situācija tuvējos austrumos attiecībā uz cilvēktiesībām kļūst arvien sliktāka. Situācija Irānā var negatīvi ietekmēt gan sabiedrības procesus kopumā, arī mieru visā pasaulē. Runājot par uh, atomieroču programmu, arī tur ir iespēja, ka viņi turpinās to attīstīt. Pastāv arī citi apdraudējumi, piemēram, tas, ka var sākties uzbrukums ANO dalību valstī, kas ir Izrēla, un ka notiks atbalsts Hamas valdībai kaimiņu valsts Irāka šobrīd ir zem spiediena, jo Irānas opozīcija iestājās pret um, Irākas esošo nostāju. Mūsu ārlietu pārstāve Eštonas kundzei ir nepieciešams paust no mūsu nostāju ļoti skaidri un jāizmanto visas uh, mums pieejamas sankcijas ir ļoti svarīgi, lai, atbil lai atbildība būtu nodrošināta. Paldies, un tagad viena minūte ir Mērfī kungam. Paldies, priekšsarētājs. Tarbe Heštī traģiskā nāve spīdzināšanas rezultātā slepenā cietumā pēc tam, kad viņš tika arestēts par tā sauktajo darbību pret valsts drošību, nav izolēts atsevišķi gadījums. Informācija liecina, ka vismaz 50 cilvēki ir apcietināti par savu pamatiesību īstenošanu un miruši eh, nolaidības dēļ, medicīnas palīdzības trūkuma dēļ vai spīdzināšanas dēļ. Ir vesela virkne aktīvistu, eh, kas ir uz mākslīgi eh, izdomātiem Eh, apsūdzības, uz mākslīgi izdomāts apsūdzības pamata aizturēt un eh, spīdzināt un arī nogalināt. Protams, ka to nevar izmantot kā eh, aizbildinājumu, lai uzsākt militāru darbību pret Irānu. Protams, starptautiskā strādnieku kustība būtu pretī jebkādu militāru iejaukšanos, bet tāpat laikā ir jāatbalsta aktīvisti un jānostājas pret nāvs sodz īstenošanu un jākāršas režīms. Paldies! Ojulāns kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsarētāji, komisāra kungs. 22. oktobrī Satars Beheštī ierakstīja savā blogā. Izpildītāji eh, sodi un ieslodzījumi nav taisnīguma vārdā, bet gan vērsti pret cilvēkiem, lai neviens nesūdzētos. T tāds bija citāts. Pavisam drīz pēc tam viņš tika arestēts, spīdzināts un miris, kā ziņots 3. novembrī. Konkrētie nāvs apstākļi joprojām nav noskaidroti. Vairāk ziņojumi gan norāda, ka viņš miris tieši spīdzināšanas rezultātā. Tas parāda, cik barbariska, eh, nel eh, nelikumīga ir Irāns režīma īstenotā vara. Mums ir nepieciešams pieprasīt eh, situācijas maiņu un Irānas valdības iesaistīšanos sarunās. Un manas dziļākā līdzjūtība Satarba Heštī ģimenei un arī citiem, kas cietuši no šī režīma vardarbības kas nevienu reizi vien ir apspriests šeit parlamentā, diemžēl bez taustām rezultātu. Paldies! Paldies! Un tagad eh, runātāji politisko grupu vārdā vispirms pasaut kungs vienu minūtu. Paldies priekšsarētāji! Balstoties uz starptautiskās sabiedrības iniciatīvu par cilvēktiesībām, esmu pārņēmis eh, viena no pazīstamākā Irānas žurnālista eh, aizstāvības aicināšanu Viņš jau sešus gadus ir cietumā, tā paša iemesla dēļ, kā šis blogers eh, Beheštī, un tā paša iemesla dēļ, kāpēc tiek vajāti eh, Saharova prēmijas saņēmēji. Viņi nav darījuši neko citu, kā vien paust brīvību, vārda brīvību, domas brīvību. Un Irānai nav nekādas tiesības ka pret viņu izturas kā pret eh, jebkuru citu normālu valsti, kamēr viņi neievēro vienkāršākās pamattiesības. Protams, ka mums ir jāuztur kontakti ar šo valsti. Irāna ir valsts, kur ir viena no viscenākajām eh, cilvēces kultūras eh, valstīm. Bet tas nenozīmē, ka mēs varam pieļaut šādu vardarbību pret cilvēkiem, kas īsteno savas pamatiesības. Paldies! Kutaškungs uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Satarba heštī ir vienkārši viens no piemēriem, kad cilvēki zaudē dzīvību, viņš pārstāv pilsonisko sabiedrību un viņa mērķis ir drošība un miers un, un brīvība. Un mēs jau ilgāku laiku redzam, ka Irānā pilsoniskā sabiedrība nedarbojas. Un parlamentam ir jādara viss, lai pamatiesības netiktu pārkāptas. Mums ir nepieciešams panākt to, lai būtu nodrošināta objektīva izmeklēšana attiecībā uz uh, šī cilvēka nāves apstākļiem. Šeit ir ļoti nopietna situācija. Piemēram, runājot par uh, diviem Irānas aktīvistiem, kas ir saņemuši Saharova balvu. Tagad lūdzu Vočhovska kungs, jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Un šī nav pirmā reize, kad mēs kritizējam Irānu par nāves sodu izpildi. Taču, ja mēs nedarīsim neko ļoti konkrētu un nopietnu, tad režīms turpinās to darīt. Un dažas lietas nedrīkstam aizmirst. 88. gadā, kad mums abi bija premjerministrs, 30 tūkstoši politiski ieslodzīti bija zaudēt dzīvību trīs mēnešu laikā un lielāka daļa no viņiem bija no e PMO organizācijas. Un šis ir viens no nopietnākajiem noziegumiem mūsdienu vēsturē. Un uh, neviens, starp, neviens starptautiskā tiesa neizskata vēl šo lietu. Situācija šobrīd ir ļoti nopietna, attiecas arī uz kurdiem. Vismaz 23 uh, politiskie uh, ieslodzītie ir kurdi, un tas ieskaitu arī Ali Fašarī, Huzan Krezai, Behosu, Alganī un Okman Moradī. Un tagad ir īstais brīdis, lai rīkotos. Ir jādara viss, lai mēs vairs neturpinātu attiecības ar Irānu. Jāizmanto pilnīgi visas pieejamas sankcijas tā, lai režīms saprastu, kā cilvēktiesība pārkāpumi maksā. Paldies, un tagad lūdzu viena minūte veržiet, kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Ja es pareizi skaitīju, mēs esam pieņēmuši septīto steidzamības eh, rezolūciju Irānas sakarā šajā sasaukumā. Cilvēktiesību situācija Irāna ir dramatiska, un šī valsts ir pirmajā vietā eh, attiecībā uz nāvis sodu izpildi pretlīdzīvotāju skaitu. Kopš gada sākuma 300 jau sešas kolektīvās, kopš 26. un. Uh, eh, d, uh, No tām 20 tikai 6. un 7. novembrī. Nastrīna Setudē ir eh, Sakarobalas laureāta, viņa ir pietiekusi badastreiku. Eh, blogera Satara Beheštī nāve, eh, kurš tiks spīdzināts aizturēšanas laikā, ir dramatisks gadījums. Es gribētu uzdot jautājumu, kam kalpo mūsu rezolūcijas? Izpildi, nāvisodu izpildas tikai pieaugšējā valstī. Uh, šī gada eh, gaitā tās ir bijis četras reizes vairāk nekā iepriekšējā. Mēs, eh, kolēģi, neesam tikai tāpēc, lai šeit mēs varētu eh, attīrīt savu sirdsapziņu. Paldies, un tagad Paļiecka kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Cilvēktiesību situācija Irānā ir pasliktinājusies ļoti strauji pēdējo gadu laikā un pēdējo mēnešu gaitā. Saurskatāmības trūkums attiecībā uz. Uh, 35 gadu vecā Satara Beheštī blogera aizturēšana un nāvis gadījumi parāda to, ka Irāna nerespektē apvienoto nāciju eh, konvenantus par eh, politiskajām un pilsoņtiesībām. Nesenā Irāņu eh, pilsoņu nāvisodu izpildi, kas, kam nebija piekļuvis taisnīgai tiesai, kā arī Badas Rīgas, ko ir pieteikuši Sakaros balvas laureāte eh, Nasrīnes Sotudī, pievērš mūsu uzmanību. Es aicinu pievē... palie... celt Irānas tiesu sistēmas caurskatāmību un noteikt moratoriju nāves sodu izpildē bez kavēšanās. Paldies! Paldies! Un tagad uz vienu minūti Čārlis Stānoks, priekšsēdētāji. Mēs ar satraukumu skatāmies no parlamenta, kāda ir cilvēktiesību situācija. Pat nerunāšu par politisko situāciju Irānā, kur turpina pasliktināties. Un ar šo rezolūciju mēs norādām, ka Irānas režīms ir vainojams pie ļoti daudziem cilvēktiesību pārkāpumiem, piespriežot simtiem nāves sodus un nepieļaujot taisnīgas tiesas gadījumus apspiežot apvainojot sievietes un apspiežot minoritātes, Azerbaidžānus, kurdus un tā tālāk, un arī nepieļaujot jebkādu politisku pretestību. E, nesenais Satarbehešti nāvis gadījums e, nedrīkst palikt nesodīts. Mums ir jāpievē, jāatvēl visi nepieciešamie Eiropas Savienības resursi, lai e, Irānas tauta varētu cīnīties par taisnību. Uh, Mēs eh, aicinām eh, īstenot eh, diplomātisku spiedienu, lai pārliecinātu Irānas režīmu pārtraukt vajāt cilvēktiesību aizstāvis, kuri ir pelnījuši daudz labāk izturēšanos. Paldies! Of... Dāmas un kungi, tagad mēs sākam brīvā mikrofona procedūru, daudz pieteikušies runāt. Lūdzu, izsakieties īsi. Vispirms Balēra kundze. Ďakujem pekne, pán predsedā. Baueres kundze, paldies priekšsēdētāji. Kā mēs varam redzēt, Irāna sasniedzā jau tādu rūpnieciskus apjomus attiecībā uz cilvēku nogalināšanu. Manuprāt, Satara Beheštī gadījums ir skaidrs pierādījums tam, ka tas notiek. Mēs varam redzēt tas, kas ir teikts blogā. Vakar man tika pateikts, ka ja tu neturies muti ciet, tad tavai mātei būs jācieš. Turi muti ciet un nedari neko. Nesaka nevienam, savādāk um, noķersim tevi un tu dabūs ciest. Un šādi dramdraudējumi visu laiku tiek izteikti. Un es, protams, nevaru nerunāt par to. To rakstīja savā blokā Satārs Behešti. Diemžēl šodien mums ir jāsaka, ka e, tagad jāsodarzēs ar ģimeni un jāpasaka, ka mēs, protams, jūtam līdzi, bet, manuprāt, ar to nepietiek. Ir jārīkojas. Lielas paldies! Un tagad lūdzu Sonika kungs, jums ir viena minūte šī rezolūcija ir vērsta arī uz Irānas iedzīvotājiem. Tas ir signāls, kas tiek sūtīts no paša Eiropas Savienības centra. Var teikt, ka tā ir, e, tā ir balss no citas pasaules priekš viņiem, un, bet viņi var šajā balsī saskatīt, ka mēs viņus atceramies un par viņiem domājam. Noteikti. E, Eiropas Savienības iedzīvotāji kādā dienā pajautās, ko jūs esat darījuši lietas labā. Tāpēc arī vēlos pateikt kolēģiem no Francijas, ka nu jau ilgāk nekā desmit gadus Eiropas parlamentā tiek runāts par šiem jautājumiem, tiek runāts par cilvēktiesībām. Atcerieties, kas kā agrāk tika runāts par uh, cilvēktiesībām uh, centrālajā Eiropā un austruma Eiropā, un tika runāts un runāts, bet galu galā šī siena tika nojaukta, un galu galā tika panākta cilvēktiesību normu ievērošanas uh, rezultātu. Tāpēc arī šeit ir jāturpina diskutēt. Lielas paldies, tagad lūdzu, Gurmai kundze. Komisāra kungs, priekšsēdētāji, kolēģi, kopš eh, Irānas eh, prezidenta, prezidenta vēlēšanās uzvarēja iepriekšējais prezidents, situācija ir pasliktinājusies. Spīdzināšana tiek izmantota, ierobežots pamatiesības, nāvis sodi un tie tikai daži piemēri. Nesenā Satarba Heštī nāve ir traģisks atgādinājums par šo situāciju. Tas dažkārt uh, pazūd diskusijās par Irānas uh, iespējamo kodolprogrammas eh, mērķi. Ir nepieciešams produktīvs dialogs, balstoties uz divpusēju pieeju. Mums ir uh, jāatceras, ka ja mēs tikai kritizēsim, tad tas var pasliktināt gan mūsu attiecības ar Irānu, gan pasliktināt iedzīvotāju situāciju uh, Irānā. Un nepieciešams efektīvi izmantot mūsu rīcībā esošos instrumentus. Ir jā, jāsasniedz uh, taustām rezultāti. Paldies! Migaiska kungs uz minūti. Priekšsēdētāji, Veržjā kundze ar kuru es nekad, nev, kuram es nekad, ne, kur es nekad nevaru piekrist, viņai īstenība šoreiz bija taisnība. Viņa saka, ka mēs atkal ražojam jaunu dokumentu, jaunu rezolūciju, bet nekas nenotiek. Bet īstenībā tas ir mūsu pienākums. Mēs esam izvēlēti, ievēlēti arī tādēļ, lai ražotu šos dokumentus, šīs rezolūcijas, jo Irānai tas ir svarīgi. Un, uh, tas, kas šobrīd notiek Irānā, ir tas, ka viņiem ir divu veidu apdraudējums. No vienas puses ir apdraudējums no iekšpuses, jo režīms šobrīd uh, apdraud savus iedzīvotājus, jo atņem viņam cilvēktiesības. Taču otrais apdraudējums vai otrā problēma ir tās, tas, ka Irāna uh, var ietekmēt situāciju citās valstīs. Tāpēc arī atceramies to, ka tad, kad mēs cīnāmies par Irānas iedzīvotāju tiesībām, mēs īstenībā cīnāmies par visas cilvēces tiesībām dzīvot miermīlīgos apstākļos. Paldies! Un tagad lūdzu Predekungs, jums ir viena minūte. Decesul recent al bloggerului iranian Satar Beheshti este... Jā, paldies. Satar Beheshti nāve atgādina mums par traģisko situāciju šajā valstī. Šeit Eiropas parlamentā mēs jau neskaitāms reizes esam nosodījuši cilvēktiesību pārkāpumus Irānā, gan attiecībā uz eh, arotbiedrību biedriem, žurnālistiem, māksliniekiem, blogeriem, aktīvistiem, juristiem. Šie tiesību pārkāpumi noteikti nepārtraukti. Viņi tiek pasludināti par valsts ienaidniekiem. Satārs Beheštī bija pietiekami drosmīgs, lai publiski nosodītu šādu režīmu rīcību un par to tika ieslodzīts, spīdzināts un mira. Tas tikai padara šo situāciju vēl traģiskāku. I Irānas cietumos nepārtraukti notiek šādas nogalināšanas, ir nepieciešams lietas apstākļos izmeklēt, sodīt vainīgos. Mēs tautas partijas eh, vārdā esam atbalstījuši eh, Sakaro prēmijas saņēmējus. Paldies tālāk, Retu kundze, vienu minūtu. Priekšsarētāji, komisārkungs. Satarbe Heštī nāve ir vēl šokējošāka tādēļ, ka šis cilvēks nedarīja neko citu, kā vien miermīlīgi pauda savu viedokli savā blogā. Irānas režīms ir nepārtraukti veicis dažādas cilvēktiesību pārkāpumus. Ir bijuši daudzi šādi pārkāpumi, ko mēs esam stingri nosodījuši. Un necilvēcīgā izturēšanās pret šo blogeru cietumā ir kārtējais piemērs tam. Mums ir nepieciešams prasīt, lai Irānas eh, iestādes veiktu izmeklēšanu un eh, atklātu, kas tad ir tie, kas ir pārkāpuši viņa tiesības un eh, šī darbība rezultātā iestājusies viņa nāve. Tāpat ir jāpārtrauc ne tikai nāves sodi, bet arī, jo īpaši nāves sodi pret nepilngadīgām personām ir. Paldies, tālāk galīgums vienu minūtu. Kelīkungs. Uh, jā, nu šī nav pirmā reize, kad mēs uh, apspriežam situāciju Irānā. Tā ir valsts, kuru vada ne tikai diktators, bet tiešām var, viņus var saukt par mežoņiem. Viņiem nav nekādas cieņas pret starptautisko, uh, starptautiskām tiesībām, ne arī pret saviem pašu iedzīvotājiem, kas tiek arestēti un nogalināti, ja nepiekrīt valdošam režīmam. Vi, valsts iedzīvotājiem ir jābūt savu valdību atbalstošiem, un ja viņi tāda nav, tad viņu dzīvība ir apdraudēta. Viņi tiek arestēti, spīdzināti, nogalināti un paziņots ģimenei, ka var nākt savākt līķi. Ir nepieciešams pieņemt sankcijas, kas atstās ietekmi uz Irānas režīmu un piespiedīs viņus ievērot vismaz starptautiskās tiesības un pamatiesības.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 rodas situācijas, ka vienkārši pilsoņi tiek kontrolēti pilnībā, ikviena darbība internetā tiek kontrolēta un jānosūta skaidrs vēstījums Irānas lēmēju iestādēm. Nedrīkst pieļaut, ka cilvēki tiek spīdzināti, arestēti un tie, kuri šos noteikumus noziegumus ir pieļāvuši, tie ir jāvajā un jāsoda. Pasesku kundze, nākošais runātājs. Cilvēku vārdu brīvība ir viens no pamatprincipiem demokrātijā, līdz ar to šis gadījums ar Irānas blogeru nāvi ir īpaši satraucošs Viņa nav iestājusies aizdomīgos apstākļos, un tas vēl maigi teikts. Un vienīgais, ko viņš darīja, ir paust nosodījumu valsts varai. Eiropas Savienība aizstāv pamatiesību ievērošanu, un mums ir jāatrod iespēja izdarīt spiedienu uz Irānas iestādēm, lai e, politiskie ieslodzīti tiktu ne, nekavējoties atbrīvoti un tiktu pārtraukta reliģisko minoritāšu vajāšana. Tāpat arī Sakaro mm, prēmijas saņēmējiem ir jābūt spējīgiem decembrīs e, parlamentā saņemt šo balvu. Ja Irāna vēlas startautiskā vidē atgūt savu uzticamību, tad viņiem ir jāpārstrauc pārkāpt noteikumi. Paldies pēdējais runātājs Černieckungs. Priekšsēdētāji, komisārkungs, dāmas un kungi. Arī mani satrauc šī nāvs soda gadījuma Irānā. Pēc tam nesen simt cilvēks sodīja ar nāvu režīms. Tas veido 120 eh, tūkstošu nāvs sodu izpildus kopš 97. gada. Un tomēr mēs no parlamenta sūtām draudzīgu delegāciju. Tas vien jau ir strīdīgi. Un e, ir nepār, nepieciešams e, nepa, nekavējoties rīkoties un atbalstīt cilvēkus, kas vairāk kā 30 gadus cīnās par demokrātiskām izmaiņām. Ir vesela virkne aktīvistu e, no PMO organizācijas, kas šobrīd ir notiesāta uz naudas sodu. Paldies, un tagad došu vārdu komisāram Rēnam noslēdzošajiem komentāriem. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Paldies par to, ka jūs tik skaudri paudāt savu nostāju un ka ļoti nopietni varējām noturēt šodien diskusiju. Eiropas Savienība tiešām ir nobazī, nobažījusies par to, ka situācija Irānā attiecībā uz cilvēktiesībām ir tik ļoti cietusi politisko oponentu represijas un uh, cilvēktiesību aizstāvēju vajāšanā un arī tas, kā blogeri tiek uh, ieslodzīti, manuprāt, tas ir ļoti nopietnu un ir nepieciešams šo reālo problēmu risināt. Eiropas parlaments spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu tajā, lai šo situāciju varētu nosodīt. Šī gada Saharova balva uh, balvu nosūtīja tieši uz Irānu diviem uh, cilvēktiesību aktīvistiem, juristē Našrin Todorek un kinorežisoram Jafar Panahi. Un ar to Eiropas parlaments skaidri parādīja, ka uh, Eiropas parlamentam patiešām rūp cilvēktiesības Irānā. Blogerā Satarā Baheštī traģiska nāve ir uh, skaidrs piemērs tam, cik ļoti uh, nopietna situācija ir Irānā attiecībā uz cilvēktiesību aktīvistu apdraudējumu. Eiropas Savienība ātri reaģēja un pieprasīja no Irānas tā, lai notiktu nopietna lietas apstākļu izmeklēšana. Un pēc tam esam saņēmuši informāciju par to, ka izmeklēšana notiek un personas, kas ir atbildīgas, tiks sauktas pie atbildības. Oktobrī, oktobra sākumā, neskatoties uz to, ka cilvēktiesība juristi bija ieslodzīti, mēs arī varējām reaģēt un nosūtīt, nosūtīt uh, Irānas pārstāvniecībai mūsu nosodījumu vēstuli. Irāna izmanto nāves sodu ļoti plaši, un tas mūs dara arvien bažīgākus. Šobrīd mums ir informācija par 383 uh, nāvisodu izpildēs gadījumiem šogad. Un tas norāda uz to, ka Irāna ir viena no tām valstīm pasaulē, kas visbiežāk izmanto nāves sodu. Papildu tām ir jāpasaka arī, ka daudz, daudzas, daudz gadījumu, kad nāves sods tiek izpildīts, tas notiek uh, publiski, un tāpēc mēs vēlreiz nosodām šādas izpildes Irānā. Uh, Katrīna Eštona, viceprezidente, ir uzrakstījis 23. Sep, 23. Uh, oktobrī uh, paziņojumu par to, nosodot to, ka desmit uh, Irānas uh, iedzīvotāji bija publiski un kolektīvi sodīti. Eiropas Savienībā ir nopietni nobežījusies attiecībā uz etnisko un reliģisko minoritāšu stāvokli Irānā. Neskatoties uz to, ka konstitūcijā ir iestrādātas normas par uh, vienlīdzīgu attieksmi, tomēr uh, likumos un uh, reālajā praksē notiek diskriminācija. Tāpēc mēs vēlamies, lai Irāna darītu visu, lai vienlīdzīgas attieksmes princips un diskriminācijas aizlieguma princips būtu pilnībā ievēroti. Uh, 73 personas šobrīd atrodas Eiropas Savienības sankciju sarakstā, jo šīs personas uh, tiek uzskatītas par cilvēktiesību pārkāpējiem Irānā. Un uh, ņemot vērā situāciju un situācijas attīstību valstī, šīs, šīs saraksts tiek aktualizēts. Vēlamies arī teikt, ka Eiropas Savienība pilnībā atbalsta ANO īpaša referenta atzinumu par Irānu, un mēs uh, atbalstam to, ka Irāna tiks apmeklēta un attiecīgi aicināts varas iestādes darīt visu. Paldies komisāra kungam, liels paldies jums visiem par komentāriem par šo punktu. Un septiņi rezolūcija priekšlikumi ir pieteikti. Ar to esam uh, saņem, pabeiguši izskatīt šo punktu.